Kolēģis, take seat, please. Dargie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Es gribētu lūgt visus apsēsties savās vietās. And be silent. Lūdzu klusumu zālē. Apparently there is a... Izskatās, ka ir vienošanās ar pārstāvjiem no preses, ka viņi var palikt šeit zāles priekšā divas minūtes, kad viņš sāks runāt, viņi varēs eh, fotografēt, bet pēc tam es gribētu viņus laipni lūgt atstāt eh, šo zāles priekšu, jo tas patiešām um, traucē deputātiem redzēt komisāra amata kandidātu, un kandidāts neredz arī deputātus. Līdz ar to tā droši vien nebūs labākā vīde mūsu uzklausīšanai. Labrīt visiem! Es gribētu vispirms sveikt, silti sveikt eh, komisāram at kandidātu kungu Pieru Moskovisī šeit ekonomikas un monetāro lietu komitejā. Kā jūs zināt, tad šīs eh, uzklausīšanas mērķis ir ļaut parlamentam uh, izmantot savas līgumos noteiktās tiesības, lai novērtētu komisāru kandidātu un izvērtētu, vai komisāru kandidāts ir kvalificēts, lai būtu kolēģijas biedrs un e, pildītu viņam uzticētos pienākumus. Gribētu atgādināt arī, ka saskaņā ar vadlīnijām attiecībā uz komisāru apstiprināšanu, reglaments 16. pielikums, tur e, ir teikts, ka parlaments izvērtē Uh, komisāru kandidātus, balstoties uz viņu uh, neatkarību, uh, uz zināšanām par Eiropas lietām un zināšanām viņu portfeļa jautājumos un arī par viņu komunikācijas spējām mēs spriedīsim. Un šeit ir arī politisks aspekts, arī rakstiskajos jautājumos, piemēram, ir jautāts, kā komisārs gatavojas īstenot komisijas strateģisko darbu kārtību un uh, īstenot to savu portfeļu ietveros. Gribētu atgādināt arī, ka pirms uzklausīšanas uh, komisāra amata kandidāts atbildēja uz rakstiskajiem jautājumiem, un rakstiskās atbildes ir pieejamas visiem deputātiem visās valodās saskaņā ar um, procedūru. Kandidāts ir iesniedz arī interešu deklarāciju, un uh, nav šeit nekādas piezīmes par finanšu interešu deklarāciju, kur iesniedz kandidāts. Tagad pastāstīšu par debašu struktūru. Komisāram at kandidātam būs uh, dotas uh, eh, neilgākā 15 minūtes ievadrunai, pēc tam uh, viņam būs arī sēdz noslēgumā 5 minūtes noslēguma vārdiem, uh, un pēc ievadrunas būs laiks 45 jautājumiem no uh, deputātiem, katram 3 minūtes, 1 minūte jautājumam un 2 minūtes atbildēji. Pirmais jautājuma rauns. Uh, Tur uzstāsies politisko grupju pārstāvji un arī pie politiskajām grupām nepiedarošie deputāti. Atgādinu deputātiem, ka, lai visi deputāti varētu izteikties, uh, tad strikti mēs piemērosim šos um, trīs minūšu um, noteikumus. Vērš jūs uzmanību uz to, ka tiek nodrošināts tulkojums visās 23 valodās, tāpēc katrs var runāt uh, sevis izvēlētajā valodā un uh, atgādinu runātājiem, ka jūsu teiktais tiks tulkots, tāpēc nevajadzētu runāt pārāk ātri. Uh, Gribētu jūs informēt arī par to, ka šīs debatas tiks translētas parlamentu tīmekļu vietnē tiešsaistē, un tās būs pieejams arī kā video ieraksts šajā pašā tīmekļu vietnē pēc uzklausīšanas. Tagad došu vārdu komisāram at kandidātam un atgādinu visiem šeit, ka viņa veicamie uzdevumi būs ļoti svarīgi. Mūs sagaida milzīgi izaicinājumi, mums būs jāreaģē uz ekonomikas krīzi, jāpārveido ekonomikas pārvaldības ietvers, jānodrošina līdzsvars starp stabilitāti un izaugsmi. Un ja komisārs tiks apstiprināts savā amatā, tad um, viņam turmākajos mēnešos būs kopā ar komisiju jāpārskata sešpaka un divpaka. Uh, bet, eh, lai nodrošinātu stabilitāti un eh, integritāti gan uh, finanšu, gan uh, nodarbinātības un izaugsmas jomā, tad uh, komisija jau ir pasludinājusi, ka būs 300 miljārdu pakete, un mēs sagaidām, ka komisija ātri pieņems lēmumus. Uh, Un viens no svarīgākajiem mērķiem būs nodrošināt stabilitāti um, ekonomikas un monetārajā savienībā. Un tagad es gribētu dot vārdu komisāra amata kandidātam Moskovisī, un viņam ir uh, maksimāli 15 minūtes. Lūdzu, Pjēra, vārds jums.